wir beginnen mit der entschließung zur lage Tātad Krīmas tatāri, cilvēktiesību situācija Krimā ir mutisks grozījums, ko sagatavojas Plenkoviča kungs, lūdzu. Ja, kolēģi Plenkovič. Plenkoviča kungs. Paldies priekšsēdētāji, ņemot vērā mutisko grozījumu par septīto punktu. Tas ir tikai tehniskas dabas papildinājums, un sarunu laikā mēs par to vienojāmies. Tātad eh, politiskās grupas jau sarunu laikā par to vienojās. Paldies! Paldies! Yeah, we mustn't do something. No, he said no. It, it, no, it, it's the original text. Yeah. Wer kann zustimmen? Kas ir par? Pret. Atturas. Pieņemts. 16. punkts par. Pret. Atturas. Pieņemts. 17. par. Pret. Atturas. Pieņemts. Un tagad eh, personālās balsojums par visu grozīto rezolūciju. Sākam balsot. Haben alle abgestimmt? Die Ab Beidzam balsot. Angeno. Rezolūcija pieņemta. Sešu politisko grupu rezolūcija trešais punkts, tātad par situāciju Bahreinā par pret. Atturas. Pieņemts. A apsvērums, kas par pret. Atturas. Pieņemts. Pirmais grozījums par pret atturas noraidīts. O apsvērums par pret atturas par rezolūciju, kas par pret atturas pieņemta. Tagad eh, kopīgais eh, sešu grupu priekšlikums. Eh, sākam balsot, personālās balsojums, pirmais grozījums. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīt. Par visu grozīto rezolūciju, kas par pret atturas pieņemta. Rezolūcija par uh, progresa ziņojumu attiecībās uz Serbiju pirmais punkts, kas par pret atturas pieņemts, septītais punkts par pret atturas pieņemts. 12. Otrais grozījums, personālais balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 18. punkts divās daļās. Pirmā daļa par, pret, atturas, pieņemta. Otrā daļa par, pret, atturas pieņemta. 21. punkts par pret atturas pieņemts. 23. punkts par pret atturas pieņemts. Pirmais grozījums par pret atturas pieņemts. Trešais grozījums par pret atturas pieņemts. 30. punkts divās daļās. Pirmā daļa par pret atturas pieņemts atturas pieņemta, otrā daļa par pret atturas noraidīta. Tagad visa grozītā rezolūcija, personālais balsojums, sākam balsot. Ja visi ir nobalsojuši, beidzam balsot. Rezolūcija ir pieņemta. Atkal afet rezolūcija par Kosovas integrāciju Eiropā. Pirmais grozījums par pret atturas pieņemts. Lūnečeks kundze par procedūru lūdzu. Paldies priekšsēdētāji. Runājot par nākamo ETP grupas grozījumu, mēs eh, nu, pat eh, pirms balsošanas vienojāmies par kompromisu. Es gribētu pateikties eh, ēnu referentam no ETP politiskās grupas par to, ka viņš piekrita atsaukt savas grupas grozījumu, proti ņemot vērā likumdošanu saskaņā ar, jā, tātad šo daļu. Tas būtu mans eh, kompromis kopā ar eh, Eiropas, eh, ar Eiropas tautas partiju. Un tas viss notika pēdējā brīdī, tādēļ es nevarēju ar visiem vēl vienoties, bet es lūgtu jūs pieņemt šo te. Paldies. Vai ir kādi iebildumi? Nē, labi, tagad balsojam par sastā panta oriģinālo tekstu. Uh, Priekšsēdētāji ETP grupas vārdā es gribētu teikt, ka atbalstu Lunačekas kundzes priekšlikumu. Dann, dann stimmen wir jetzt über. Tātad balsojam par sestā punkta oriģinālo tekstu bez grozījuma, ko piedāvā Lunačeks kundze. Kas ir pār pret? Atturas pieņemts.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 atturas pieņemta. 17. punkts par pret atturas pieņemts. 20. par pret atturas pieņemts. 23. par pret atturas pieņemts. Otrais grozījums personālais balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Grozījums ir pieņemts. Septītais. Kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. Sestais grozījums par. Pret. Atturas. Pieņemts. Trešais grozījums par. Pret. Pārbaudīsim, sākam balsot elektroniski par trešo grozījumu. Visi nobalsoja. Beidzam balsot. Trešais grozījums ir noraidīts. Piektais grozījums par pret atturas pieņemts. Tagad par visu grozīto rezolūciju personālais balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. Rezolūcija ir pieņemta. Tagad kopīgā rezolūcija, ko iesniegušas piecas grupas. Situācija Lībijā, ceturtais grozījums par pret atturas noraidīts, astotais grozījums par pret atturas noraidīts. Sestais punkts divās daļās, pirmā daļa par pret atturas pieņemta, otrā daļa personālais balsojums, sākam balsot. Visi nobalsojuši, beidzam balsot. Pieņemta. Piektais grozījums par pret atturas noraidīts. 11. punkts, sākotnējais teksts, divās daļās, abas personālās balsojums, sākam balsot, pirmā daļa, beidzam balsot, pirmā daļa ir pieņemta, otrā daļa, personālais balsojums, sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot pieņemta. Sestais grozījums par pret atturas noraidīts. 12. punkts, oriģinālais teksts, personālais balsojums, sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Pirmais grozījums, personālais balsojums, sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. Devītais grozījums par. Pret. Atturas noraidīts. A apsvērums divās daļās. Pirmā daļa par pret. Atturas pieņemta. Otrā daļa par pret. Atturas pieņemta. B apsvērums, otrais grozījums par pret atturas noraidīts, trešais grozījums par pret atturas noraidīts, septītais grozījums par pret atturas noraidīts, desmitais grozījums par pret atturas noraidīts, un tagad uh, personāls balsojums par visu grozīto rezolūciju sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Rezolūcija pieņemta. Tagad ir uh, regi komitejas rezolūcija par salu reģioniem. 11. grozījums par pret atturas pieņemts, 12. par pret atturas pieņemts, 1. grozījums personālais balsojums, sākam balsot. Vai viss ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Grozījums pieņemts. Trešais grozījums par. Pret. Atturas. Pieņemts. Ceturtais grozījums par. Labi, sākam balsot elektroniski par trešo. Vajag pārbaudīt. Beidzam balsot. Grozījums ir pieņemts. Ceturtais grozījums par pret atturas noraidīts. Piektais grozījums par pret atturas noraidīts. Seši par pret atturas noraidīts. Septītais grozījums par pret atturas pieņemts. Astotais grozījums par pret atturas atturas pieņemts, devītais par pret atturas pieņemts, otrais grozījums par pret atturas pieņemts, desmitais grozījums par pret atturas pieņemts. Un tagad par visu rezolūciju, kas par pret atturas pieņemta. Un tagad rezolūcijas priekšlikums Regija komiteja par reģionālajām iestādēm ESIF. Otrais punkts, oriģinālais teksts divās daļās. Pirmā daļa par, pret, atturas pieņemta. Otrā daļa par, pret, atturas pieņemta. Tagad par visu grozīto rezolūciju, kas par, pret, atturas pieņemta. Tagad uh, par rezolūciju humanitārā situācija Jemenā. EKR grupa ir iesniegusi rezolūciju, kas par. Prēdas kungs. Paldies priekšsēdētāji dažādu politisko grupu eh, runātāji ir piekritoši likt šo ziņojumu nākamajai plenārsēdē. Es gribētu, lai jūs apstiprinātu šo ierosinājumu. Vai kāds vēlētos tā tad atbalstīt? Par. Kas ir par? Herr Kollege Howitt. Hovita kungs. Thank you very much. Uh, I... Paldies. Es vadīju sarunas par šo rezolūciju, kas ir iekļauta darba kārtībā, pateicoties manas grupas iniciatīvai, un mums bija diskusijas ar SD un ETP grupām, un mēs kopīgi atbalstīsim balsošanas pārcelšanu par divām nedēļām. Nu, tur ir pilnīgi katastrofa. Jemenā un parlamentam ir jāizkristalizē sava pozīcija, un mēs domājam, ka mēs varam arī kaut ko īstenot, un ja mēs eh, balsosim vēlāk, tas varētu nākt par labu. Un Mēs nevēlamies eh, nelabvēlīgi ietekmēt mūsu spēcīgo pozīciju. Mēs esam gandarīti, ka esam par to vienojušies un esmu pateicīgs ETP, kas atbalsta kopīgo tekstu. Un viņi sākumā nebija izlēmuši, ko darīt, bet tagad piekrita mums, un es domāju, tādā veidā mēs varam ietekmēt lietu gaitu. Paldies! Um dagegen zu sprechen, Herr Kollege Castaldo, hatte sich bereits der Kollege Smith gemeldet. Smita kungs jau pieteicās runāt, Castaldo kungs, jūs nokavējat priekšsēdētāji. Es ļoti uh, cienu referentus, bet es nepiekrītu balsot vēlāk. Mēs tik ilgi esam strādājuši pie uh, rezolūcijas eh, un jāsaka, ka šī pozīcija ir jāpieņem. Konflikts ir patiešām briesmīgs. Cilvēki mirst katru dienu. Mums nevajadzētu kaut ko aizkavēt. Vairākums atbalsta šo savu spēcīgo pozīciju un nav nekāda iemesla tomēr aizkavēt balsošanu. Ceru, ka balsosim šodien. Paldies! Paldies! Tagad tātad balsosim par pārcelšanu. Kas ir par? Pret? Pārbaudīsim, sākam balsīt, balsot elektroniski. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. pieņemts. Līdz ar to balsosim pēc divām nedēļām. Un tagad kopīgā rezolūcija sagatavojuši sešas grupas, tātad masu slepkavības, ko veic Īslam valsts, pirmais grozījums par pret atturas noraidīts, desmitais punkts, oriģinālais teksts, personālais balsojums, sākam balsot. Vai visi nobalsoja? Beidzam balsot. pieņemts. Otrais grozījums par pret atturas noraidīts. Un tagad par visu grozīto rezolūciju, kas par pret atturas pieņemta. Wir haben abgestimmt. Mēs esam nobalsojuši. So, wir kommen... Kolēģi, tagad sekos balsojumu skaidrojumi. Und wie üblich darf ich die Kolleginnen und Kollegen bitten. Lūkšu kolēģus, kas nevēlas piedalīties šajā procedūrā, doties ārā no zāles. Richten.